Paldies, komisār! Köszönöm szépen! Kedves... Paldies, darbie kolēģi, līdz ar to eh, debats beigšās. Eh, un balsojums būs rīt 11.30. Tagad nākamais darba kārtības punkts. Nikita Vēlas ziņojums par enerģētikas ceļvedi 2050. Un dodam referentam eh, vārdu Četras minūtes referentei. Paldies! Pirmkārt, es gribu pateikties visiem, kuri palīdzēja sagatavot šo ziņojumu. It īpaši ēnu referents no citām grupām, sekretariātu un politiskos padomniekus. Eiropas enerģijas politikai galvenokārt ir jābalstās uz piekāžu drošību, uh, enerģijas avotu un piegādātāju diversificēšanu uz e, konkurētspējīgām cenām un energoefektivitāti. Tam eh, jāpievieno vispārīgais mērķis samazināt e, oglekļa izmešu apjomu. Un es gribētu iekļaut eh, ceļu karti plašākā kontekstā šeit. Es domāju par to atbildību, kura gulstas uz likumdevēju, uz pārējiem likumdevējiem atbildības ziņā runājot par pils, Eiropas pilsoņu dzīves eh, kvalitāti enerģijas ziņā. Runāsim par enerģiju. Es gribētu nākt klajā ar dažiem priekšlikumiem, enerģijas politikā, kas pieprasītu realismu, um, novatorisku garu, eh, realitātes apzināšanos un kompromisa garu. Uh, Dārgie kolēģi, mums ir jāatrod labs līdzsvars starp enerģiju un apkārtējo vidi. Dogmatiskas pieejas no abām pusēm eh, var novest pie Eiropiešu eh, enerģi, energonabadzības un eh, rūpniecības sabrukuma. Atsakoties no atsevišķām enerģijas formām, lai, lai gan mēs varētu būt lab, varējuši tās uzlabot un padarīt videi draudzīgākas no vienas puses, no otras puses. Mums ir jāapzinās, ka savā laikā um, iesāktais ir jāturpina un vislabākajā veidā jāizmanto. Pirms vairāk nekā, eh, ir vairāk nekā 50% mājasemniecību budžeta, kas tiek paredzēta enerģijai. Eh, Bulgārijā krita valdība augsto enerģijas cenu dēļ. Es negribu uzņemties pareģi lomu, bet es redzu un pāredzo sociālās ķēdes reakcijas šajā sakarā, un ziņojumā, ko mēs skatām, ir nozīmīgi tas, ka sociālisti pirmo reizi e, ieviesa enerģijas sociālo dimensiju. Komisārkungs, aplieciniet drosmi Runājot par slānekļa gāzi, jums ir tāds pienākums attiecībā pret Eiropas pilsoņiem. Komisāri, es apzinos, ka jūs zināt, cik vidusjūras dienvidu austrumu ieguls ir nozīmīgas. Tāpat arī Izveidojiet pētniecības komisiju vidusjūras dienvidu austrumiem, kur piedalītos Itālija, Grieķija, Kipra, Eiropas Savienība. Un arī e, tas ir paredzēts 194. Lisabonas līguma pantā, lai varētu veikt Eiropas līmeņa pasākums un nodrošināt energodrošību. Grieķija varētu kļūt par e, reģionālu centru dabas gāzes eh, pētniecības ziņā un arī varētu noteikt gāzes cenas šim reģionam. Tādā veidā mēs varētu organizēt dabasgāzes tirgu. Šobrīd dabasgāze maksā ļoti dārgi. Eiropai ir jāizmanto tie līdzekļi, kas ir tās rīcībā, vai tie būtu, vai tā būtu fosilās degvielas, vai vēja ziemeļos, vai saules dienvidos. Mēs negribam uh, noraidīt atjaunīgās enerģijas, tās ir nozīmīga loma, bet nevar noteikt oblikt, objektīvu mērķi uh, brīdī, kad nav centrālas eh, enerģijas. Uh, Eiropas enerģijas pārvaldes pārmaiņas nenotiek um, Eh, rīt uz brokastu laiku ir nepieciešama eiropeiska pieeja. Paldies! Paldies, un tagad dosim vārdu komisāra kungam Ettingeram, lai viņš paustu komisijas viedokli. Priekšsēd, dāmas un kungi, deputāti, ar šo ceļvedi 2050. gadam mēs gribējām Uh, stimulēt diskusiju, kas vērsta uz nākamām desmitgadēm un uzrādītu risinājums, kā energopolitikas eiropizācija un klimatpolitikas eiropeizācija var ilgspējīgi darboties. Droši vien nav citas jomas, kurā ir tik ļoti nepieciešams ilgspējīgi ilgtermiņa plānošana kā energosektorā. Tātad piekļuva uh, nepieciešamiem energo daudzumiem, naftai, gāzei, biomasai, radīt ražošanas kapacitātes, uh, solāru un um, ģeotermiskie atomspēkstacijas, <clears throat> arī uzglabāšanas eh, vietas un tehnoloģijas, Eh, pētniecība, transporta infrastruktūra, eh, investīcijas, lielākā energoefektivitāte un runa ir par vismaz 5 līdz 10 gadu apvārsni. Lauksaimniecībā vismaz 3 gadu plānošana nepieciešama eh, automašīnu jūs izmantosiet maksimāli 10-12 gadus attiecībā uz uh, ogļu spēkstacija 30 gadu, gāzes spēkstacija 20 gadu, solāra, uh, vējas enerģijas iekārts vismaz 20 gadu, tīkla infrastruktūra vismaz 30 gadu, atomu spēkstacija 40, 50, 60 gadi. Tas nozīmē. Uh, deputāts kundzes uh, piesauca realitāti tā nav vēlmīga domāšana. Te nav runa par ideoloģiju. Uh, Starpsauciens atbilde. Vairāk nekā 40 gadus veci ir šī iekārta. Tātad atomspēkstacijas Eh, vairākās valstīs tiek pagarināts no 40 uz 50 un 60 gadiem. Es eh, piesaucu realitāti, tā skaitā Eiropā. Tādēļ mums ir nepieciešama ilgtermiņa plānošanas drošība. Skaidrs ir, ka 2020. gads tā jau ir vakardiena, investoriem tā jau ir pagātne. Un tādēļ mums ir liela nepieciešamība pēc investīcijām energo jomā. Mums ir nepieciešama eh, skopīgas vadlīnijas, kurp energo pasauli virzīsies 2020, 30, 40, 50 gadā, kur mēs vēlamies, lai tā virzītos. Ir dažādi scenāriji, kas paredz trīs. E, tātad e, infrastruktūra, investīcijas, e, tātad, kas nekādā ziņā nenes zaudējumus ilg, e, atjaunīgā enerģija dod vairāk labumu nekā e, tai būtu trūkumu. E, tātad šeit šaubu vispār nevar būt. Uz jūsu konstruktīvo ierosinājumu pamatu, uz jūsu ziņojumu pamatu mēs gribam turpināt darbu. Pa ko ir runa? Ir runa par jautājumu, vai 2030. gadā mēs varam noteikt saistošs Eiropas līmeņa mērķis. Skaidrs ir tas, ka ja eh, pēc 2020. gada mēs vairs neko neplānosim, tad mēs atkritīsim tīri nacionālā fragmentarizētā energo nākotnē un klimata aizsardzība arī būs šāda. Marta beigās komisija jums prezentēs zaļo grāmatu, tas būs diskusija pamats tam. Runa ir par jautājumu, vai mēs radīsim Eiropas saprašanos par jaunu e, CO2 samazinājumu mērķi. Ir runa par jautājumu, vai mums vispār ir vajadzīgi tālākajoši mērķi, vai ar CO2 e, samazinājumiem mums pietiek. Kāda ir paredzēta? Es domāju, ka CO2 red, e, emisiju samazinājums ir svarīgs, un tomēr es aicinu arī pragmātisku mērķi uh, atjaunīgais enerģijas uh, uh, īpatsvaram Eiropas energomikslī noteikt. Ja atceramies 2007. gadu, tad toreiz izdevās visas uh, dalībvalstis par to pārliecināt. Bija vienbalsība padomē. Un tāda mums arī nepieciešama kādēļ. Kamēr darbojas 194. pants, uh, kas dalībvalstīm piešķīra vienīgo kompetenci par tehniku. Tātad dalībvalsts vienas atbild par atomspēkstaciju, jā, nē, uh, ogles, jā, nē, atjaunīgo enerģo, energoresursu izmantošanu tik, i, kamēr tas tā ir, arī vairāk nekā 20 dalībvalsts nevar notikt kopīgu uh, atjaunīgās energo Eh, resursu eh, īpatsvāru. Mums ir vajadzīgi visu ES dalībvalstu piekšana. To nosaka ES likumdošana. ES līguma. Un es jums varu jau iepriekš prognozēt, ka uh, klimats ir izmainījies, noskaņojums ir izmainījies. Daudz ES dalībvalsts vairs nevēlas saistošus šos mērķus. Tām ir citi, citas rūpes. Un man ir šī ambīcija kopā ar jums, un ar to es rēķinos, ka nākamo mēnešu gaitā mēs izveidosim konstruktīvu debati, kas ļautu 2020. gada mērķu turpinājumu uh, uh, um, līdz ar to arī šķiet mazāk ne, pārāk neradoši. Mērķis noteikti 2030. gadā 30% samazinājumu. Uh, Kamēr mēs biodegvielas jautājumā vēl esam iesprūduši pirmajā paudzē, es neatbalstīšu augstāku mērķi. Vairāk nekā 10% šajā ražošanas situācijā es uzskatu par pāragri. Taču uh, siltuma un energoenerģijas jomā man augstāks mērķis šķiet atbalstāms. Konkrēti domāju par to, vai Eiropas eh, elektroenerģijas tirgumu pēc tam, kad 2020. gadā mēs būsim sasnieguši apmēram 32% atjaunīgo enerģiju e, elektrībai, mēs noteiksim jaunu mērķi, ko gan visiem ir jāatbalsta, lai tas darbotos. Jūs par energo ārpolitikas tēmu un attiecībām ar mūsu piegādātāju valstīm e, izteicāt dažas ļoti trāpīgas piebildes. Es domāju, ka um, šī um, slānekļa gāzes revolūcija uh, ietekmēs daudz vairāk nekā tikai energo uh, um, jomu. Ja ASV būs 2017. gadā autārkā situācijā attiecībā uz gāzi, 2020. gadā attiecībā uz naftu, tad viņa attiecības ar uh, Irāku, Nigēriju, uh, Centrālā Aziju būs visam citas viņa attiecības. Mums, kā Eiropiešiem, par stabilām attiecībām būs jāgadā vairāk nekā līdz šim. Energo ārpolitika, ja amerikāņiem ar šie jautājumi tik ļoti neinteresēs, eh, viņiem nebūs vairs tik atkarīgi no arābu naftas, šie jautājumi mums Eiropiešiem kļūs pavisam, iegūs pavisam citu dimensiju, kas ir daudz plašāk nekā energo līguma dimensiju. Paldies! Paldies! Ja uh, komisija vēlējās uzsākt debats, tad, uh, nu, tad to arī daram. Nākamais runās Sāriš Volskis, AFET komitejas vārdā. Paldies, priekšsēd. Geo, enerģijas ģeopolitika mainās, jauni ražotāji uh, parādās un resursi kā sanāļa gāze. Uh, uh, gādā par eh, lielāku distribūciju, eh, un mēs drīz redzēsim eh, liels pārmaiņas šajā energotirgu. Taču ES energodrošība vēl nav garantēta, tādēļ Eiropas Savienībai jārēģē uz mainošos energo kārti, plānojot savu enerģētiku līdz 2050. gadam globālā slāņķa gāzes revolūcija un uh, sašķirinātās gāzes pieaugušā loma eh, būs daudz nozīmīgāka nekā eh, komisija pat labāk to ceļu kārtē uzskata. Eiropas komisija ir pārlieku optimistiska attiecībā uz globāli uh, sarunu panākumiem klimatmērķiem. Jāparedz arī B scenārijs, ja sarunas nedos tik labu rezultātu. Es ārējais enerģētikas politikai ir jābūt stiprākai. Mums ir tādi instrumenti kā uh, iekšējais tirgus, un tādēļ uh, tas ir jāveicina, tā tālāk attīstība jāveicina, bet mums ir jādomā arī par koordināciju vairāk un jāvirzās pat uz kopīgo iepirkumu. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Jordānas kundzei. Viena minūte. Eh, Spoštovāni, trajnostni energetski sistēmi. Paldies, eh, priekšsādātāji dāmas un kungi! Ilgtspējīga energosistēma nākotnē būs uh, efektīvāka nekā šobrīd, būs uh, vairāk atjaunīgo enerģiju, un uh, atjaunīgo enerģiju īpatsvars būs tik liels, ka tas mainīs arī elektrības tīkla um, īpašības, un tas mm, būs jāņem vērā plānojot tīklus. Sistēmai būs jābūt decentralizētākai un elastīgākai, Un tas eh, nenozīmē, ka mums tikai jāizstrādā viedie tīkli, bet eh, tas nozīmē arī to, ka mums ir eh, jāspēj uzklāt enerģijas rezerves. Būs nepieciešamas liels investīcijas un publiskie resursi būs tikai sākums tam visam, jo šie resursi ir ierobežoti. Mums būs jāveido laba investīciju vīde, solot stabilitāti, un tāpēc es personīgi atbalstu vienotu eh, juridiski saistošu mērķi emisiju samazinājumam līdz 2030. gadam. Un vēlreiz gribētu aicināt komisiju sagatavot vairākus scenārijus, kas eh, ļautu ņemt vērā arī iespēju, eh, ka netiek panākta globāla vienošanās par klimatu pārmaiņu apkarošanu. Paldies, un tad reģionālās attīstības komitejas vārdā Kolārska Bobīnska. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chcę bardzo. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties eh, referentam eh, par eh, sadarbību un diskusijām par ziņojumu, par to, kā, bija, kā notika darbs pie ziņojuma. Tas, ko komisāra kungs teica, bija ļoti svarīgi. Ir svarīgi, lai būtu ilgtermiņa perspektīva. Tas ir svarīgi gan patērētājiem, gan investoriem. Un eh, tāpēc arī bija tik daudz eh, grozījumu, kas tika iesniegti. Un tur bija minēti dažādi scenāriji, un tagad uh, ir nedaudz tāds iespējas, ka tā ir tāda Ziemassvētku eglīte, un tas, protams, nav vienīgais ziņojums, kas tā izskatās. Katrs cīnās par sevi. Uh, vieni atbalsta kodolenerģiju, citi kaut ko citu. Un tas ir labi, un mums ir vajadzīga šāda daudzveidīga energoresursu struktūra Eiropā, bet tieši šī iemesla dēļ šodien pieņemtie lēmumi arī ļoti būtiski ietekmēs nākotni. Šobrīd mēs saskaramies ar situāciju, ka um, mēs nevaram tā patiesi reaģēt uz izaicinājumiem. Uh, Šis dokuments nav tam piemērots. Mēs redzam, ka Vācijā tiek eh, daudz investēts atjaunīgajās uh, Eh, enerģijās, un eh, tas noved pie tā, ka gāzes spēkstacijas tiek slēgtas. Mums ir jāatbalsta atjaunīgās enerģijas, bet tirgus ir jāpadara par patiesu eh, vienotu tirgu, un tā ir jābūt kopienas politikai. Tagad divas minūtes runās Herberts Rās, divas minūtes EPP vārdā. Paldies, priekšsēdētāji komisārkungs, dārgie kolēģi! Vispirms sirsnīgs paldies Cavēlas kundzei Eh, bija ļoti veiksmīgi un patīkami sadarboties ar viņu, un šajā jautājumā ir eh, runa par eh, sava cita veida pieeja politiskām debatēm. Komisija piedāvā dažādus scenārijus un piespiež mūs padomāt par to, kādas tad būs sekas, ja mēs pieņemtu A, B vai C lēmumu. Un varbūt, ka tas tad noved arī pie tā, ka mums uh, uh, neradās tāds kā jaunu skaitļu un mērķu uh, sacensības, bet uh, vienkārši mēs uh, mēģinājām realistiskāk domāt, lietišķāk, um, tieši domājot par konkrētiem scenārijiem. Bet šis nav procesa noslēgums, bet tā ir būtiska sastāvdaļa um, tam, lai nebūtu tāda sacensības starp mērķiem, bet uh, konkrēts sarunas par konkrētām lietām, praktiskām liekām. Uh, Un nebija arī nekādi tabū, mēs runājām par dažādām alternatīvām, un tas eh, bija ļoti labi. Un tāpēc arī slānekļa gāzes eh, jautājums ir jāapspriež arī šajā kontekstā. Mums ir jādomā par to, kā nākotnē mūsu nūpniecības eh, pārstāvi strādās, vai būs pietiekama enerģijas, kā tas ietekmēs vidi, un to nevar visu piesaistīt vienam lieliskam projektam. Uh, Es domāju, ka tas viss ir jāskat no dažādiem aspektiem, un tāpēc ir pareizi, ka mēs uh, uh, ļoti rūpīgi uzmanījāmies, lai uh, neieslīgtu jaunu skaitļu un mērķu nospraušanā, bet norādījām uz to, ka mērķi, ka tie tiek nosprausti, var ietekmēt arī citus mērķus, ka tas var, piemēram, novest pat pie tā, ka mēs sasniedzam pretējo tam, Eh, ko vēlējāmies sasniegt. Un tāpēc paldies par šo starpsolus, par šiem scenārijiem. Tas ir vēl viens solis, bet tas nav procesa noslēgums, un es ar nepacietību gaidīšu zaļo grāmatu. Köszönöm szépen. Paldies. Sociālistu grupas vārdā eh, runās tagad Fambrēmtas kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Es arī vēlas pateikties referentu kungam. Tas gan nav likumdošanas darbs, bet tomēr svarīgs ziņojums. Un referents ar tādu eņģeļa pacietību ir ar mums strādājis, lai sasniegtu rezultātu. Protams, mēs nezinām, kā, kas notiks 2050. gadā. Nevienam nav stikla uh, uh pareģa bumbas, uh, bet mums tagad ir jāpieņem lēmumi, jo eh, mūsu lēmumi eh, ietekmēs realitāti pēc 20, 30, 40 gadiem, un 2050. gadā tad, nu, mēs varēsim raudzīties, ko būsim sasnieguši. Manai politiskajai grupai svarīgi ir tas, un rīt balsojumā mēs to redzēsim, arī attiecībā uz to, kā EPP balsos, proti, mēs nedrīkstam Uh, izteikties par to, kur mums nav nekā sakām, bet uh, uz to, kur mums ir ko teikt. Proti 2020. gada mēķu konkretizēšana, kurās jomās mēs tos varam sasniegt, kurās nevaram. Energoefektivitātes jomā mums vēl ir darāmā, mums jānosaka arī skaidri mēķi, at, piemēram, 45% atjaunīgo energoresursu, bet arī siltumnīcas gāzes un energoefektivitāti. Es dzirdēju, ka komisārs to atbalsta, tas man šķiet ļoti svarīgi. Mans aicinājums kolēģiem ir rīt lūdzu to balsojumu atbalstīt, jo ar to mēs redzēsim skaidru signālu arī komisijai. Komisārkungs, tas ir ļoti interesants dokuments, un es ļoti ceru, ka jūs arī interesēsties šajā dokumentā bet eh, es neesmu atbildīgs un nestrādāju nevienā ne enerģētikas organizācijā, ne arī veicu kādus pētījumus. Uh, Un ko mēs tagad darīsim? Tagad noklausījušies visus šos scenārijus, ko piedāvā komisija, mums ir jāizdara izvēle. Un tīpaši man atbalstāms ir šis neurigrēts variants. Un uh, es priekšsēdā drīz jau arī pabeigšu savu runu, bet līdz 2005. gadam mums ir uh, jākļūst pilnībā neatkarīgi un arī daudz atjaunojumiem rekusiem jābūt. Uh, paldies. Vai jūs gribat atbildēt uz Rubikungu jautājumu? Zilā kartiņa ir pacelta. Mr. Rubik, you have the floor. Rubik, kungs, jums vārds. Es paldies priekšsēdētājiem. Es domāju, ka mēs tā esam rakstījuši veiksmes stāstu Eiropas Savienībā ar mūsu samazināšanās plānu un līdz 2020. gadam Eiropa jākļūst par uh, piemēru pārējām valstīm. Uh, Mans jautājums ir šāds. Ko darīsim tālāk? Iespējams, eh, mēs ieviesīsim valstīs ETS eh, sistēmai blakus arī oglekļa pēdu un eh, izsekosim līdzi oglekļa patēriņu, lai panāktu vēl labāku energoefektivitāti. Kolēģi. Ļoti interesants jautājums. Un it īpaši šeit ir saskarsme ar um, rūpniecību, tātad mums ir jāatrod pareizais līdzsvars, lai gan tā būtu cita tematika, cita debate. Man uztrauc tas, ka esošā sistēma nedarbojas, un mums ir jāpāriet pie sistēmas, kur tiešām mēs um, varam izstrādāt šo oglekļu nospiedumu noteiktam produktam. Mēs varam asociēt šo nospiedumu ar konkrētu produktu, ko mēs pērkam vai ko mēs ražojam. Un attiecīgi mums ir, protams, jārespektē kvalitātes normas, bet tas nav vienīgais aspekts. Es arī domāju par to, kā varētu uzlabot ETS sistēmas darbību, un ir nepieciešama arī alternatīva, kāds cits ir iznājums. Un tagad mēs redzam, ka alternatīvi varianti eksistē. Nevaram mēs ieciklēties tikai ETS un neko citu nedarīt. Tā, bet būs vēl ļoti interesants debats. Tātad es tās gaidu nepacietību. Paldies! Paldies! Es gribēju tikai atgādināt, ka zilai kartiņai pienākās pusminūte jautājumam, pusminūte atbildēji. Tālāk nākamais ir Turmes kungs no zaļo grupas. Paldies priekšsēdētāju kungs. Un paldies arī Cavēla uh, Konzeri eh, kolēģa vārdā, kas eh, risināja sarunas eh, zaļo grupā. Jāsaka, komisāram ir taisnība, ka viņš saka, ka 2020. gadam nepieciešami saistoši mērķi klimata pārmaiņam un es teiktu arī energoefektivitātei, jo energoefektivitāte ir vienīgā realistiskā atbilde uz resursu deficītu. Uh, Naftas cenas mēs nenosakam. Vienīgais, ko varam izdarīt, palīdzēt eh, pilsoņiem nekurināt ar eh, naftu un eh, izmantot energoefektīvus transporta līdzekļus. Jā, daži uzskata, ka gāzes kurināšanā ir atbilde, bet slānekļa gāze ir liels piesārņotais. Turklāt sapņot par tādām gāzes cenām kā ASV vienkārši nav realistiski. Cauruļvadi tam nav piemēroti. Un arī pie gāzes jautājuma energoefektivitāte ir vienīgā atbilde. Mums elektrības jomā divas trešdaļas spēkstāciju uh, ir e, jānomaina. Kā tad panākt to, lai nesadārdzinātos resursu cenas? Mēs to varam panākt vienīgi ar energoefektivitāti, un tā mēs kontrolēsim cenas. Turklāt mūsu modeļiem jābūt transparentiem un aktuāliem. Pagaidām mūsu modeļiem ir divas kļūdas. Pagaidām netika ierēķināts ilgtspējīgums, kas ir ļoti svarīgi. Un turklāt uh, izmaksas, izmaksas in, ir pārāk augstas, un uh, atomenerģijas izmaksas arī nav realistiski atspoguļotas. Uh, Līdz ar to līdz 2020. gadam mēs vienkārši nesaņemam realistisku signālu. Jums būs iespēja runāt vēl pusminūtī, ja jūs balsosiet par Banstona kungu. Tā, nākamais runātājs. Paldies! Tomas Turmes kungam ir pilnīga taisnība. Viņš eh, pauž savus argumentus par augstāko efektivitāti. Bet, eh, ja mēs būtu pietiekami drosmīgi, ja mēs varētu drosmīgi pār, pārslēgties no fosiliem uz zaļiem energoresursiem, eh, ja mēs to darītu neizslēdzot gaismu, vai Tātad sešu stundu laikā tūkstnesī ir tik daudz saules enerģijas, cik daudz mēs izmantojam visā, mm, visā gada laikā, un arī vēja enerģija ir ārkārtīgi mm, milzīga. Varbūt, ja mēs būtu drosmīgi, ja mēs pārslēgtos, tad efektivitāte nebūtu tik liela mm, nozīme un pietikt ar to. Uh, Jā, kolēģi, es domāju, ka jums ir taisnība. Atjaunojumiem resursiem, saulē vējam ir pietiekami daudz šo resursu mums, un mēs uh, varēs, varētu nokārtot šo jautājumu. Es ļoti ceru, ka jūs arī atbalstīsiet mūsu aicinājumu simtprocentīgi atjaunīgos resursus izmantot. Bet um, efektivitāte uh, nozīmē arī zemāks izmaksas un atjaunonimie resursi. Vienmēr efektivitāte ir kaut kas lētāks nekā jaunas investīcijas. Tātad šeit ir trīs stūris - energoefektivitāte, e, atjaunojumie resursi un inteliģenti tie tīkli. Tātad šeit šis trīs stūris un saikni ir svarīgi. Paldies! Tālāk nākamais runātājs ir runātājs ECR grupas vārdā Kristē Šimanska kungs. Paldies! Šis ziņojums ir nācis ļoti sarežģītu un kompromisu rezultātā. Tomēr šis līdzsvars ir izjaukts, un mēs nevaram tagad vienoties Par, nevaram piekrist 91. punktam, tāpēc, ka tur šī klimata politika ir padarīta vēl stingrāk. Tas nozīmē, ka būs augstāks izmaksas, piemēram, noteiktiem sektoriem, ģipsis, papīra industrija, metalurģija, tad tur būs augstāks izmaksas mūsuprāt. Un e, tad mums ir arī jāscenšas ar Ķīnu, ar Krieviju, ar Ameriku Un šiem uzņēmumiem, kas konkurē šādā kontekstā, būs ļoti grūti turpināt to darīt. Tas ir ļoti svarīgi jāsaist ar brīvās tirniecības sarunām. Un vēl totālā dekarbonizācija ir pilnīgi fikcija. Tā nav saistīta ar realitāti. Te mums enerģijas sektorā ir cita realitāte Eiropā. Tad saskaņā ar datiem visā drīzumā viena puse no visiem energoresursiem nāks no minerāla avotiem. tad eh, mēs nedrīkstam diskriminēt, šķirot šos resursus, mēs nedrīkstam bloķēt investīcijas, mēs nedrīkstam ņemt nost stabilitāti tirgumu, un rezultātā enerģētika paliek, enerģija paliek visdārgākā visā pasaulē. Eh, paldies, un man pateica, ka mūsu laika limits jau sāk eh, tā kā beigties, un es vairs nevaru pieņemt nevienu zilo kartiņu. Rosīkungs ir nākamais, pusotras minūtes pēc saraksta viņš nāk kā nākamais. Paldies! Es eh, domāju, ka mēs tiešām piekrītam, mēs atbalstam šo ziņojumu. Mums ir jāizmanto pilnīgi visi enerģijas resursi, un kas attiec uz bio resursiem, bio degvielu, šeit mums ir jāizmanto mm, atkritumi vai atkritumi kas nāk no lauksaimniecības um, un arī no pārtiks sektora. Um, līdz 40 gadam mums ir jāintegrē visi šie sektori, cenām ir jābūt pārskatāmām, ir jāņem vērā arī visi nodevas, jāņem vērā arī vīdes izmaksas iepriekš. Būzeka kungs uh, bija organizējis regulāru sanāksmes ar Nacionālā parlamenta pārstāvjiem, un uh, tur izskanēja doma, ka vajadzētu vienoto tirgu enerģētikas jomā izveidot. Ļoti žēl, ka šī ideja nav turpinājusies. Tagad Šulckungs neturpina šo labo iniciatīvu. Un vēl es gribētu jums atgādināt, ka šodien runājot par izmaksām, ir milzīgas atšķirības starp dalību valstīm, piemēram, rūpniecībā. Ar, Elektrības izmaksas Itālijā ir 130% augstāks nekā Francijā vai Polijā, par 8% augstāks nekā Vācija. Un uh, vairāk arī ir 40% mm, nekā ASV. Kaut kas ir jādara, tas ir negodīga konkurence starp rūpniecības nozarēm. Vienotā tirgu nevar būt šāda negodīga konkurence un ir nepieciešams kaut ko darīt, lai atvieglotu uh, šo vielu, lai nebūtu pārdislocēšanās. Paldies, Māties kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pateikties kolēģim par darbu šīs sarunas ir bijušas ļoti sarežģītas, un mm, mēs nevaram atbalstīt jūsu priekšlikumu. Mēs neatbalstam arī komisijas priekšlikumu, un iemesls ir vienkārši. Es nedomāju, ka ziņojumā ir pilnībā izskatīts viss prioritātes, visas lietas, kuras varat izmantot intervencija enerģētikas sektora. Daudz ir runāts par ierobežotiem resursiem, bet mēs nerunājam par atjaunojumiem resursiem, kas būtu jāizmanto vairāk. Mums ir ekonomiskās izaugsmas trūkums, nav darba vietu, un mēs runājam par energoefektivitāti. Tas ir ļoti svarīgi ekonomikas stimulēšanai vēl ir klimata pārmaiņas un daudz vairāk ir jāfokusējas uz atjaunojumiem resursiem. Un ir jāpaturprātā, ka mēs runājam tagad par kodolenerģētikas sektoru nostiprināšanu, un tikai divi gadi ir pagājuši kopš sprādzienu Fukushima katastrofas tur. Un dalībvalstīm jāpieņem lēmumu. Mēs neatbalstam šo te institīvu. Paldies, Sosa Vāgners kundze. Paldies priekšsēdētāji. 2050. gads, tas ir jūsu darba horizonts, tas no, norāda arī uz to, ka mums ir noteikti plānošana, noteikti skatījumi šajā parlamentā. Es gribētu arī pateikties kolēģei par viņas ziņojumu, bet uh, ir jādara arī kaut kas, lai panāktu mērķus. Tad, kad mēs runājam par fosīlajiem mm, avotiem vai atjaunojumiem resursiem, mēs aizmirstam par investīcijām. Mums ir jādod iespēja visiem enerģiju taupīt, mēs nevaram turpināt šķērdēt. Šobrīd mēs um, šķērdējam gan sporta pasākumos, apgaismojot ielas, tad mēs enerģiju šķērdējam ļoti daudz, un arī ziemas laikā netaupam enerģiju. Ja mēs to nevaram kontrolēt, tad arī rīt mums neviens neticēs. Paldies! Kāriņa kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Šķiet šajā zālē vairāki deputāti, kuri būtu ar mieru kaut vai nogremdēt Eiropas uzņēmēju darbību, lai tik mēs būtu zaļi savos energoavotos. Es faktiski nepiekrītu šai pieejai, es domāju, ka viņi nedaudz tūredzīga. Attīstot savu enerģijas stratēģiju Eiropā, mums ir svarīgi trīs lietas samērot. No vienas puses mums ir, protams, jāsamazina CO2 izmeši, no otras puses mums ir jāsamazina savu aizvien augošo atkarību no importētiem avotiem bet tikpat svarīgi ir noturēt samērīgas cenas mūsu iedzīvotājiem patērētājiem un uzņēmējdarbībai. šo mēs varam darīt dažādi eh, kombinējot. protams no vienas puses atjaunīgie energoresursi ir ļoti svarīgi šodien un būs aizvien svarīgāki nākotnē bet nevajadzētu izslēgt arī tādas lietas eiropā kā piemēram izpētīt vai tik tiešām slānekļa gāze nevarētu būt alternatīvs gāzes avots importam kas mums nāk no krievijas vai no citām valstīm. šo vajadzētu izpētīt amerikas savienotajās valstīs mēs zinām ka viņi ļoti samazinājuši savu importu atkarību tieši izmantojot šo avotu. protams energoefektivitātes palielināšana tas arī manuprāt ir ļoti svarīgs elements jo mazāk mēs tērēsim jo mazāk mums būs jāražo vai jāimportē. un arī nevajag pilnībā protams izslēgt iespēju nākotnē turpināt un pat attīstīt kodolenerģijas izmantošanu dažās valstīs tas notiek un šķiet arī ļoti veiksmīgi. tātad ja mēs būtu izolētas salas un nebūtu jātirgojas ar pārējo pasauli mums varbūt nebūtu jāskatās uz mūsu izmaksu struktūru bet mēs neesam izolēti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 vairāk kā 700 eh, angļu pacientu eh, vienkārši nosāls līdz nāvē, jo eh, mums ir, nepiet, mums ir pastāv problēmas ar degvielas rezervēm, kurināmā rezervēm. Mēs izliekamies, ka cilvēka izraizītā globālā sasilšana iznīcinās pasauli. Tomēr šis panātisms tiek izmantots kā attaisnojums Nodokļi, kas tiek uzlikti e, par oglekļa izmešiem e, bagātniekiem, e, nu, ir tāda ilūzija un ļoti bieži rada problēmas sadzīvē. Mēs, kamēr mēs runājam par šiem jautājumiem, parasti iedzīvotāji cieš. Un tā patiesībā ir tāda korporatīva slepkavība. Paldies! Paldies! Uh, un tagad uh, brīvais mikrofons. Man ir, ir vesels sāraksts ar iespējamiem runātājiem, un sešiem tiks dots vārds vispirms Kēlīkungs. Man ir paties prieks uh, par man kolēģu izteikumiem, un es atbalstu Uh, referentu un komisāru. Neapšaubāmi konkurētspēja ir jābūt priekšplānā. Un, protams, ja mēs vēlamies konkurētspējīgu Eiropu, tad uh, mums ir vajadzīga enerģija, kuru mēs varam atļauties. Un tādēļ mums ir vajadzīgi tādi enerģētikas avoti, uh, kas mums re reāli ir pieejami ir ja vairāk jāizmanto atjaunojuma resursi, tas ir pilnīgi reāli, manuprāt, tomēr tas nenozīmē, ka mēs izslēgsim visu pārējo. Tātad mums ir jārīkojas eh, saskaņā ar veselo saprātu, jāizmanto enerģētikas veidu eh, kombinācija un vēlos aicināt referentu neizmantot pārāk dogmatisku pieeju. Tehnoloģija nemitīgi uzlabojas, mums ir jābūt atvērtiem, eh, jā, jāapsver dažādas iespējas lai mēs varētu kļūt konkurētspējīgāki nākotnē. Paldies! Paldies! De Kampas kungs, divas minūtes. Plānošana ir ārkārtīgi svarīga. Tomēr brīvība uh, ir vienīgais, kas mums ļaus uh, sasniegt ievērojams rezultātus. Un tā mums sasniegt, ļaus sasniegt uh, stabilu pozīciju enerģe, energoefektivitātes jomā globālā, uh, kā globālam spēlētājiem. Enerģētikas politika ir saistīta ar sociālajiem jautājumiem, un tie ietekmēs mūsu dzīvi arī nākotnē. Tādēļ, nu, tādēļ mums ir jāgādā par to, lai patērētājiem cenas būtu godīgas un tiktu izmantot nediskriminējoši mehānismi, uh, lai samazinātu neizbēgamo cēnu celšanos. Paldies! Paldies! Paskāla kungs lūdzu nākamais. Paldies, ka ļāvāt man izteikties. Pirmajā desmitgadē, tūkstošgades pirmajā desmitgadē Eiropas eh, valstis katru gadu maksā vairāk kā 200 miljārdus eh, dolāru. dolāru 2011. gadā šī summa pieauga līdz 488 miljardi, miljardi, miljardiem dolāru. Tad Eiropas Savienībai. Eiropas Savienība nav uzlabojusi savu energoefektivitāti rūpniecības eh, nozarē, kā arī eh, mājasaimniecība enerģētikas eh, energopatēriņa jomā. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt daudz efektīvākiem enerģētikas izmantošanas jomā un jāmēģina uh, rīkoties taupīgāk. Komisija uh, nevēlas paaugstināt atjaunojumos energoresursus līdz, par 55%, līdz 55% līdz 2015. Eh, gadam. Tomēr mums ir jāizvērtē vispirms sava kapacitāte un vispirms jāizmanto savi energoresursi. Paldies! Mēs zinām, ka nevienmēr mūsu mērķi ir realistiski. Ja līdz 2050. gadam vēlamies uh, samazināt izmešus uh, par 80%, tad uh, ražošana jānotiek bez CO2 emisijām, un tas diez vai ir realistiski. Daži uzskata, ka atomu Eh, enerģija ir ļoti vidē draudzīga, bet cik tā ir vidē draudzīga, parādījusi Fukushima. Turklāt, padomājot, cik dārgi ir eh, uzglabāt nolietotās eh, kasetes un atom, atom materiālu, tā kā es domāju, uh, ka ne visi mūsu mērķi ir realistiski. Protams, atjaunīgi resursi mums ir nepieciešami, bet jāizvairās no šī milzīgā spiediena, eh, kas eh, mums vienkārši tiek uzspiests ar šiem nerealistiskiem mērķiem. Nākamais Matulkungs. Vēlos atgādināt, kāda ir tāda prioritārie nosacījumi eh, enerģētikas ceļvedīm. Tātad vispirms eh, tas enerģētikas regulējums dalību valstīs, un tur ir jāņem vērā nosacījumi par enerģētikas tirgus liberalizāciju. Un ir jālikvidē eh, traucēkļi enerģētikas tirgus brīvai attīstībai. Mums ir jāpievērš lielāka uzmanība enerģētikas attīstībai reģionālā līmenī. Piemēram, Rumānijas rietumu daļā ir svarīgi ģeotermālās enerģijas resursi, uh, kuri netiek izmantoti birokrātisku šķēršļu dēļ. Es aicinu komisiju un attiecīgās nacionālās iestādes analizēt iespēju, kā varētu pārvarēt šādus šķēršļus, varbūt piesaistot finansējumu. Uh, Uh, lai varētu izmantot šos ģeotermālās enerģi, enerģi, enerģijas avotus un lai paaugstinātu savu, uh, savu kapacitāti šajā jomā. Tas palīdzētu sasniegt zemākas patēriņa izmaksas. Gāzes importu ir iespējams diversificēt, ieguldot vairāk dienvidu koridorā un izmantojot uh, šķidrināto gāzi Melnās jūras reģionā. Ariskungs, lūdzu. Airis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos uzsvērt, cik svarīgi, um, kā tas ir pasvītrots arī ziņojumā, attiecināt šo stratēģiju uz visu Eiropu. Mums ir jāstājas pret izaicinājumiem, kādus piedzīvo enerģētikas sistēma arī attālākajos reģionos, piemēram, salās. Uh, un geogrāfiski izolētākās teritorijās. Komisijai un parlamentam ir jāapzinās, ka ir jāizteno daudz konkrētāka pieeja, lai sniegtu nepieciešamās atbildes, lai rastu risinājumus, kas, risinā, kas palīdzēs tik galā konkrētām problēmām, kas ļautu mums paplašināt atjaunojamos enerģētikas pilno potenciālu. Uh, atjaunojamie energoresursi uh, un to apjoms strauji pieaug. Un drīz mēs pārspēsim 2020. gadam izvirzītos mērķus. Šobrīd enerģētikas politika ir pārāk standartizēta un uh, eh, tā, to vajadzētu atrisināt līdz 2050. gadam enerģētikas ceļveža, ceļveža ietvaros. Tagad uh, lūdzu komisāra kungs. Lūdzu, izsakiet komisijas vispārēju nostāju. Priekšsēdētā kungs, deputāti un kolēģi, ļaujiet man ne, nedaudzos uh, vārdos uh, iebilst tam, ko teicāt. Energoefektivitāte nevajadzētu te radīt nevajadzīgus šķēršļus. Es domāju, pareizi bija izvirzīt 20% mērķi Eiropas līmenī. Problemātisks ir laika brīdis, vai laika brīdis ir piemērots, lai ierosinātu jaunu mērķi, es esmu atvērts, bet šeit būtu šādas pārdomas. Pagaidām mēs skatāmies, kā dalība valstis īsteno to, kas jau ir pieņemts. Runājot par progresu, runājot par 2012. 13. gadu un panākto ietaupījumu, tas ir panākts. Mēs tagad plānojam turpmākos soļus, eko dizainu papildu soļus, kas neobligāti ir diktēti direktīvā. Un vēlamies e, izanalizēt situāciju un izteikt prognozi, vai dalībvalstis rīkojas pietiekami ātri un vai ar mūsu saistošiem pasākumiem pietiek, lai div, līdz 2020. gadam sasniegtu nospraustos mērķus, vai būtu nepieciešami papildu pasākumi, lai izpildītu mūsu mērķus. Tad arī pienāks brīdis jaunajam energoefektivitātes mērķiem, pamatoties uz analīzi, uz panākto progresu Eiropas līmenī, uz to, cik labi tiks īstenota direktīva, uz nacionāliem valstu rīcības plāniem. Tā tad 2015. gadā padomē droši vien plānosim 2030. Uh, uh, gada saistošus mērķus uh, energopolitikai. Tad par slānekļa gāzi. Esam viensprātis, ka gāzei ir ļoti liela loma enerģijas miksā, gan nacionāli, gan starptautiski. Tam ir divi iemesli. Gāzes resursi ir labāk pieejami nekā naftas resursi, turklāt gāze ir videi draudzīgāka resurse industriālai pārstrādei, tad arī siltumu saražošanai un elektrības saražošanai. Salīdzinot, piemēram, ar oglēm, gāze ir daudz vidē draudzīgāka resursa. Turklāt gāze ir elastīgāka resursa un tā ir arī ilgtspējīgāka. Teiksim, ja ir ļoti augsts ārā, tad uh, gāzi daudz labāk var izmantot nekā tās pašas ogles. Mūsu prognozes uh, ir tādas, ka izmantosim 600 miljardus kubika metru gāzes e, katru gadu ļoti drīz. Pagaidām viena trešdaļa no gāzes resursiem nāk no pašu produkcijas, no Nīderlandes, e, saucot vārdā attiecīgas valstis un apvienotās karalistes. Bet runājot par konvencionālajām prognozēm, tās saka, ka līdz 2035. Uh, gadam šie daudzumi tiks izsmelti. Un ko darīsim tālāk? Importēsim 100% apjomā no Nigērijas, no Krievijas, no Katāras, no Āzijas. Vai vēlamies šo 100% atkarību no importa? Mēs zinām, ka Siberijā, Arktikā, Nigērijā, Alžērijā, uh, arī ir zināmas problēmas ar klimata pārmaiņām, zinot, ka uh, darbņēmēju darba nosacījumi turpat Siberijā nav pārāk um, labvēlīgi. Ko tad teiksim? Galveno, galvenais, lai mums uh, šī gāze ir un uh, vispārējais mums ir pilnīgi vienalga. Uh, Nē, es te izvēlētos visaptverošāku analīzi. Mums jāaplūko visas puses. Jāapskatās, kas, ko tad ASV viņi ir izdarījuši pareizi un ko nepareizi. Runājot par slānekļa gāzi, jā, ja valstis to vēlas, var demonstrēt, var uh, realizēt pilotu projektus, bet uh, Eiropas inženieriem un geologiem jāpasaka, kā tad izskatīsies ar šo gāzi, kas notiks ar uh, dzeramo ūdeni, ar citiem dabas resursiem. Tātad, um, cik lielā mērā šī slānekļa gāze būtu izmantojama. Uh, Tās interesē Poliju, Baltijas valstis, Lielbritāniju. Šīm valstīm ir savas intereses un Eiropai ir Eiropas intereses. Un pat ja mēs te runāsim par 10 vai 15 procentiem no gāzes, kas Eiropai ir nepieciešama, bet ar šo daudzumu mēs eh, varēsim vislabāk atbildēt Krievijai. Mēs uh, regulēsim gāzes cenas, mēs uh, kontrolēsim attiecības ar Krievijas partneriem. Jāsaka, mums ir bijušas uh, sarunas ar Maskavu un um, tieši vislielākās šaubas ir par slānekļa gāzes uh, eksportu uz Eiropu un citām pasaules valstīm. Arī Ukraina iespējams ļoti drīz kļūs par slānekļa gāzes ražotāju, kas, importē, kas eksportēs slānekļa gāzi uz Eiropu. Tā kā nevajag steigties ar spriedumiem. Es aicinu jūs palikt atvērtiem. Uh, un eh, sekot līdzi situācijai. Tad par enerģētikas cenām. Šī tēma pieprasa garāku diskusiju. No vienas puses eh, augstākas cenas ir laba lieta, jo šādi tiek nodrošināts ietaupījums. Ja par kaut ko daudz ir jāmaksā, patērētāji uzvedas prātīgi. To pierāda arī autobraucēji katru dienu. To mēs redzam elektrības un siltum tirgos, bet eh, pretēji tam var teikt sasniegta cenu kulminācija un energu nabadzība vairs nav nekāds svešvārds. Ir daudz pilsoņu, kas runājot par komunikāciju, elektrību, gāzi, vienkārši nevar samaksāt rēķinus vairs. Mm, šeit uh, jāpielāgo nacionālo, nacionālo, nacionālās sociālās palīdzības sistēmas, jāskatās uz energo miksu. Es neuzskatu, ka regulētās cenas būtu laba lieta. Mums jāakceptē reālas cenas. Tāpēc es iestājos uh, ne tikai par uh, vairumu tirzniecības tirgu, bet arī par mazumu tirzniecības tirgu. Pagaidām ļoti daudzās valstīs uh, gāzes uh, un elektrības cenas tiek regulētas. Un šādi uh, Spānija ir uzkrājies deficīts 29 miljārdu eiro apjomā, nu, kas tiešām neveicina atjaunīgos energoresursus. Tāpat laikā ir skaidrs, mēs vēlamies vairāk atjaunīgo energoresursu. Vēlamies, lai veicināšana notiktu degresīvi, un mēs nevēlamies arī nevienam neko uzspiest. Mēs nevēlamies šo spiedienu. Horizons 2020 šī ir eh, mūsu energoefektivitātes izpētes programma. Tur tiek runāts par eh, atomu enerģiju, par eh, jūras enerģiju, par ģeotermālo enerģiju, par iespējamu ietaupījumu. Un es domāju, ka tieši ģeotermālajā jomā daudz ko varam vēl panākt. Pēdējais <clears throat> Mitsavēlas kungs referents izteiksies par šo ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji un komisāri. Mm, es ļoti atbalstu to, ko jūs teicāt par Eiropas politiku. Tas, ka mēs nepievēršam uzmanību apstākļiem, kādos tiek eh, iegūti, eh, iegūti enerģētikas avoti valstīs, no kurām mēs importējam, tos eh, nav pieņemami. Proti tas, kas notiek, nenotiek mūsu acu priekšā, to mēs izliekamies nemanām. Dāmas un kungi, ar šo ziņojumu es centos apvienot dažādus uzskatus šajā jomā un centos panākt tādu kopsaucēju. Tieši tādēļ šis ziņojums ir tik apjomīgs, kas attiecas uz enerģijas efektivitāti un enerģijas taupību. Mēs iesakām to iekļaut valstu mācību programmās, lai enerģijas taupīšana, eh, taupīšanu cilvēki mācītos jau no mazotnes. Komisāri, ar šo ziņojumu mēs ceram panākt kopēju nostāju enerģētikas politikas jomā. Un mēs ceram to izdarīt līdz 2030. gadam eh, 2030. gadām. Mēs sagaidām no komisijas ziņojumus, kur tiks e, nosprausti skaidri mērķi e, attiecībā uz e, Eiropas nākotni enerģētikas jomā lai Eiropas iedzīvotāji, uzņēmumi un ieguldītāji precīzi zinātu, kāds būs šis enerģētikas ceļvedis un uz ko viņiem nākotnē ir jākoncentrējas. Paldies! Paldies, Paldies Cevēlas kundzei. Ar to šis punkts tiek noslēgts. Nākamais punkts ir jautājums, uz kur jāatbild mutiski. Runa ir par kodolspēkstaciju riska drošības novērtējumiem, noturības testiem Eiropas Savienībā.